šīs nominācijas tiek uzskatīts par apstiprinātām. Priekšsēdētāja konference ir izvirzījis sekojošas mm, priekšlikumus 2013. gada sesijām 14. līdz 17. janvāris, 4. līdz 7. februāris, 11. līdz 14. mārts, 15. līdz 18. aprīlis, 20. līdz 23. mājas, 10. līdz 13. jūnijas, 1. līdz 4. jūlijas, 9. līdz 12. septembris, 7. līdz 10. oktobris, 21. līdz 24. oktobris, 18. līdz 21. novembris un 9. līdz 12. decembris. Termiņš grozījumu iesniegšanai par šo priekšlikumu ir otrdiena, 15. janvārs, pulksten 19. Balsošana notiks trešdien. Pāriesim pie jaunas procedūras. Saskaņā ar Lībe komitejas priekšlikumu, saskaņā ar noteikumu 70a, lēmumi par eh, starpinstitūciju sarunu uzsākšanu un to mandātu ir pieejami visās valodās un pieejami sadaļā Selsan Direkt.